So once more, my dear colleagues, let me... Godātie kolēģi, sāksim pēcpusdienas sēdi. Pirmais jautājums darba kārtībā ir 12. lielajā darba kārtībā, un tas ir Karla Šlītera ziņojums nanomateriāla reglamentējošie aspekti. Varbūt Karls grib pirms tam kaut ko teikt, ja nē, tad mēs sāksim uzreiz ar balsošanu. Karls grib izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Būsiet droši vien ievērojuši, ka tā ir jauna tēma. Grupām ir diezgan liels problēmas pozīciju koordinēšanā, un tādēļ bija ļoti grūti noturēt sarunas. Mēs bijām vienojušies par dažām pozīcijām, pēc tam tās tika mainītas politiskajās grupās, mums bija atkal jāmaina galīgais lēmums, Un vispār bija ļoti grūti atrast tādu ziņojumu līniju, kurai būtu plašs atbalsts. Tas ir tādēļ, ka, kā jau es teicu, ziņojuma tēma ir ļoti jauna un uh, politisko grupu pozīcijas veidojās sarunu gaitā. Taču es tik tiešām ceru, ka tie kompromisi, kurus esam panākuši, varēs uh, tikt pieņemti šodien. Pēdējā brīdī liberāļi teica, ka viņi neņemšot vairs vērā un neatbalstīšot 19. konsolidēto grozījumu. Tas būtu ārkārtīgi neveiksmīgi, jo. Ja mēs neko neteiksim par to, ka Eiropas komisijas paziņojums pilnībā neaptver vai, e, normatīvās vajadzības, tad patiesībā ziņojuma pamata gars tiks mainīts. Es gribētu jums visiem likt pie sirds lūdzu, padomājiet par konsolidēto 19. grozījumu sākotnēji, tam bija ļoti plašs atbalsts, pēc tam, ja jūs mainījāt savu nostāju, tad rodas liels grūtības. Tas tikai tāds viens neliels kon komentārs, ļoti personisks komentārs. Ja mēs pieņemsim konsolidētos un kompromisu grozījumus, tad balsojums nevilksies ilgi rezultāts būs saskaņotāks, labāks, ja atbalstīsim 19. Kon konsolidēto grozījumu. Sākotnēji ziņojumi tē tonis ir nedaudz neutralizēts. Eh, tas arī ir darīts ar nolūku, lai jūs visi varētu pieņemt šo ziņojumu. Es tik tiešām ceru, ka patreizējā teksta redakcijā ar visiem konsolidētiem grozījumiem un kompromisiem mēs to pieņemsim, un tad tā būs ļoti laba pozīcija. Tas būs ļoti skaidri visiem vēlētām, ko mēs vēlamies ar šo ziņām teikt. Paldies! Tātad, sāksim balsot. Sagatavojiet balsošanas sarakstus, balsošanas kartes. Un sāksim ar pirmo un otro kompromisu. Balsosim par tiem kopā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemti abi kompromisi. Trešais kompromiss. Trešais, ceturtais, piektais, sastais, septītais. Visi kopā. Kurš par? Pret? pret atturas pieņemti. Konsolidētais astotais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 9, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 13, kurš par pret atturas. Pārbaudos, pārbaudīsim elektroniski, lūdzu konsolidētais grozījums numur 13. Sākam balsot. Yeah. The vote is closed now. Beidzam balsot. 19 pār, 10 pret, tātad grozījums pieņemts. Kompromiss grozījums numur 14. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 15. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss 16. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Konsolidētais grozījums 17. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Konsolidētais grozījums 18, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Konsolidētais grozījums 19, kurš par? Kurš pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsosim par 19. konsolidēto grozījumu. Esmu ļoti pacietīgs. Dodu jums vēl dažas sekundes. Noteikti jābalso elektroniski, nevar balsot roku paceļot. Beidzam balsot. 17 pār, 13 pret, tā tad pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 20, kurš par? Pret, atturas, man šķiet pieņemts ar tādu pašu balsu vairākumu kā iepriekšējais. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 22. konsolidētais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 23. konsolidētais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. konsolidētais, kurš par, pret, pret, Pārbaudīsim elektroniski. 24. konsolidētais grozījums. Vote vote and... Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 13 pret grozījums pieņemts. Kompromiss numur 25. Kurš par? pret, atturs, pieņemts. Konsolidētās grozījums 26, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Konsolidētās grozījums 27, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Konsolidētais grozījums 28 ir atsaukts. Balsosim par 29. konsolidēto, kurš par? pret, Pārbaudīsim elektroniski. Balsosim par 29. konsolidēto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkal 17 par 13 pret pieņemts. Kompromiss numur 30. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Kompromiss numur 31, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 32, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 33, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Kompromiss 34, kurš par, pret, atturas pieņemts atturas Pieņemts. Konsolidētais grozījums 35. Kurš par? Pret. Man šķiet, ka būs pieņemts ar to pašu balsu vairākumu, bet tā kā tikai dažas rokas pacēlās, pārbaudīsim elektroniski. Tātad nobalsosim elektroniski par 35. konsolidēto grozījumu. Un tagad es redzu, tiešām būs tas pats rezultāts. Beidzam balsot. 17 par 13 pret. Grozījums pieņemts. So, let me go through amendment. Un tagad iziesim cauri tiem grozījumiem, kuri atkrīt, tādēļ, ka pieņemam konsolidētos grozījumus, un tos mēs izlaižam, balsosim par grozījumu 5. lapusē, nodarbinātības komiteja numur 7, Empl 7, kurš par to? Pret? Atturs, grozījums pieņemts. 90. grozījums, ko iesniedz Veslunds Guns, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsosim par 90. grozījumu. Es domāju, ka balsojums būs 17 par 14 pret. Jā. Vai jums jautājums par procedūru? Jā, priekšsēdētāji, es ierados laikā, bet man balsošanas karta nozau, bija pazudusi. Es biju nogājus lejā, tur nebija mans balsošanas kartas. Ko lai es tagad daru? Man nav kartas vēl tagad. Es gribētu balsot, bet nevaru. Man vācu valoda ir ļoti slikta, saka priekšsēdētājs, bet es sapratu, ka jums ir problēmas ar karti. Tā esot nozakta vai pazudusi, bet tā ir jūsu personiska problēma, es tā domāju. You, you can, you can card, possible, or... Varbūt, ka jūs varat saņemt citu karti. Ir dažādas tehniskas iespējas. Komentāri no zāles nav dzirdami. Priekšsēdētājs saka, deputāti ir klāt, bet mums jau ir bijuši līdzīgi precedenti. Mums ir kārtības rullis, ir noteikumi, ja vēlties runāt par procedūru, tad lūdzu paceliet roku. Vai arī mums ir brīvais mikrofons vai kaut kas tam līdzīgs, bet lūdzu nesauciet no zāles cits caur citu. Šī ir pēdējā sēde. Un mēs jau agrāk esam pieņēmuši lēmumu, ka elektroniskās balsošanas laikā nevarēs balsot paceļot rokas. Mēs tikko pārbaudījām balsojumu par 90. grozījumu, ko iesniegusi Vestlunds kundze. Grozījums ir pieņemts 17 par 17 pret. Tālāk balsosim par 78. šlīterkungu grozījumu. Kurš par? Kurš pret? atturas pieņemts. 79. šlītra grozījums, kurš par? Pret? Atturas. Man liekas 17 pret 14 atkal, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsojam par 79. grozījumu elektroniski. Šķiet vēl viens deputāts ir ieradies, līdz ar to skaitļi būs savādāki. Būs laikam 17 pret 15. Beidzam balsot. Nē, 16 pār 15 pret. Ļoti labi. Pieņemts grozījums. 68. grozījums Frēras kundz, kurš par? Kurš pret? Ir tikai dažas rokas paceltas. Tad pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 68. grozījumu Ferēras kundze. Okay. The vote is open now. Sākam balsot par 68. grozījumu. The vote is closed now. Beidzam balsot. 16 pār 17 pret. Guķieres Kurtīnes kundze, prieks jūs redzēt balsotāju vidū. Tālāk 80. Karls Līter grozījums. Kurš par? Pret? Nu, pārbaudīsim arī šo elektroniski. Everybody had voted. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 17 pār, 16 pret. Pieņemts. 81 Karls Šlīter. 81 Šlīter grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 81 grozījumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 16 par, 17 pret. Grozījums noraidīts. viceprezidents Bloklands ir ļoti svarīga persona. Empel 3 grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Empel 10, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 82. lītra grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 82. grozījumu. The vote is closed. Beidzam balsot. 19 pār 16 pret grozījums pieņemts. Empl 13 grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturs. Man liekas, ka balss sadalījums ir savādāks, tādēļ pārbaudīsim elektroniskajā balsojumā. Balsosim pār nodarbinātības komitejas 13. grozījumu, lūdzu. The vote is closed. Beidzam balsot. 22 pār 13 pret grozījums pieņemts. Employment 14 grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 18 pār 17 pret pieņemts. 88. sinotas grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 par, 13 pret. Grozījums pieņemts. 106. Ferēras kundzes grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 16 pret pieņemts. 93. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski 93. grozījums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 21 par, 13 pret, grozījums pieņemts. 94. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Gan drīz identiski grozījumi 96, 97. Kurš par? Pret atturas pieņemti. 95. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 98. kurš par, pret, atturas noraidīts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt. 98. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 9 par, 24 pret. Grozījums noraidīts. 101. Rīsas kundzes grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 102. grozījums. Kurš par? Pret? atturs pieņemts. 103. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. M plus 16, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk daži grozījumi atkrīt. ir jābalso par pirmo grozījumu Sartorikons, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk pārlieksim uz devīto balsošanas saraksta lapu. Ir divi grozījumi, kas ir identiski - 19. un 20. Mums par tiem ir jābalso. Tur rakstīts, ka tie atkrīt, ja tiek pieņemts 28. konsolidētais grozījums, bet mēs nepieņēmām 28. konsolidēto. Tādēļ balsosim par 19. un 20. Kurš par? Pret? atturas, abi grozījumi noraidīti. 29. šlītra grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret grozījums pieņemts. 34. grozījums, kurš par? Pret? Atkal jāpārbauda šķiet. Sākam balsot elektroniski par 34. grozījumu. The vote is closed. Beidzam balsot. 18 par, 17 pret grozījums pieņemts. 35. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 43. šlīter grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ja vēlaties pārbaudīsim 43. grozījums, sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 30 par, 5 pret, pieņemts. 44. grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim arī šo. Balsosim elektroniski par 44. grozījumu. Beidzam balsot. 17 par, 18 pret, grozījums noraidīts. Tas bija Bloklanda kunga lēmums. 45. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Sākam balsot par 45. grozījumu. Beidzam balsot. 17 pār 17 pret. Noraidīts. 48. grozījums, kurš par? pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 48. grozījumu. Beidzam balsot. 17 par 18 pret. Grozījums norādīts. 48. lītera grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 49. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 51. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 52. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 53. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār, 14 pret. Līdz ar to ziņojums ir pieņemts. Lielas paldies referentam Karlam Šlīteram un apsveikumi viņam. And, uh, to... Pāriesim tagad pie 14. darba kārtības punkta. Tas ir komitoloģija, ķimikālija reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana, rīč. Un es vēlētos dot vārdu Gido Sakonī, un pēc tam mums ir jāpieņem mutiskais jautājums un rezolūcijas projekts. Lūdzu, vārds sakonīkungam. Godātie kolēģi, mēs tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta un lūdzu ļaujiet izteikties Gvido Sakonī un lūdzu nodrošiniet uh, klusumu un labvēlīgu atmosfēru. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies. Tas varbūt pat nav tik ļoti svarīgs, saka Sakonīkungs. Tā ir iniciatīva, ko mēs uzņemamies, lai pildītu savu pienākumu rūpējoties par rīču atbilstošu izpildi. Kā jūs zināt, februārī eh, komisija publicēja lēmumu par komitoloģiju un eh, komiteja vēlas iekļaut septītajā pielikumā, kas ir bijušais pirmais pielikums. Un ir par, šeit ir runa par noteikumiem attiecībā uz bīstamu vielu tirdzniecību. Šajā lēmumā komisija e, šo vielu skaitā iekļauj. Šķiet, tas ir sastais punkts, arī azbesta šķiedras. Un, protams, ir zināms, ka šīs šķiedras ir kaitīgas un tas tikai apstiprina to, ka ir iespējami atsevišķi izņēmumi. attiecībā uz šo šķiedru aizliegumu. Tātad ir paredzēti izņēmumi atsevišķos gadījumos, piemēram, uh, chlora savienojumu ražošanai. Un ir uh, noteiktas vielas, kas satur asbesta šķiedras un jauninājums salīdzinājumā ar direktīvu ir pār, tiks pārskatīt šie noteikumi 2011. gadā Uh, šo noteikumu piemērošana tiks uh, pārskatīta, un visas politiskās grupas piekrita tam, ka ir jāsagatavo rezolūcija, kurā mēs neiebilstām pret šo komisijas lēmumu, bet tomēr mēs aicinām komisiju uh, strādāt un mēs vēlamies noteikt 2015. gadu kā termiņu pilnīgai asbesta izmantošanas aizliekšanai un uh, ieviest aizstājēju vielas, kas jau dažās uh, ražošanas uh, objektos tiek izmantotas. Tāpat mm, ir jautājums, kā vadīt visu šo procesu un kā veikt uh, šo uzņēmumu demontāžu, to uzņēmumu demontāžu, kurās tiek izmantots asbests, un kā uh, utilizēt arī uh, pašu asbestu. Mēs esam uh, konsultējušies arī ar komisiju Mēs uh, vēlētos zināt arī, vai komisija atbalsta mūsu priekšlikumu, kas ir izteikts šeit dokumentā vai ne. Paldies! ēnu referenti Bovis kungs un Musačo kungs savus izteikties. Da. Tas nozīmē, ka jūs atbalstāt, ja es pareizi saprotu. Mums taču jau, kungs, lūdzu. Es uh, izteikšos nedaudz uh, garāk nekā Bovis kungs. Pirms mm, pāris nedēļām es piedalījos uh, sanāksmē par asbestu un mēs uzzinājām ļoti satraucošus faktus. Ir paredzēts uh, nāves gadījumu maksimums 2018. gadās, kas ir saistīts ar asbestu izmantošanu pagājušajā gadsimtā. Un tas mums ir jāpatur prātā. Uh, asbesta ietekme vēl izpaudīsies zināmu laiku tas var skārt patiesībā mūs visus, un tādēļ es piekrītu Sakonīkunga teiktajam. Mums ir uh, skaidri jānosaka termiņi un praktiskie pasākumi asbesta aizliekšanā, jo tas ir skāris negatīvā veidā simtiem tūkstošu cilvēkus ir eh, tīri ētiski apsvērumi, kādēļ mums tas tā ir jādara, un arī praktiski apsvērumi. Tā ir parlamenta atbildība, un kā Sakonīkungs norādīja, tas ir ļoti būtiski, un mums ir eh, arī jābalstās uz ētiskiem apsvērumiem. Paldies! Paldies, Prodikungs. Lūdzu. Mani nedaudz eh, pārsteidz tas, ka visas debatas šobrīd notiek itāļu valodā, bet tomēr es vēlētos uzsvērt eh, tos aspektus, eh, kas ir patiesībā saistīti ne tikai ar asbestu ietekmi uz tiem cilvēkiem, kas tieši ir saskārušies ar asbestu, bet arī par to, kāda ietekme ir uz šo cilvēku ģimenēm. Piemēram, uh, es gribētu uzsvērt to, ka mums ir jāapspriež arī šī problēma un jāpiedāvā ilgtermiņa risinājumi. Tas nozīmē ne tikai aizliegt asbestu, bet arī uh, silikāta savienojums un smalkās šķiedras uh, likvidēt, jo šīs šķiedras var iekļūt dziļi elpošanas ceļos. Tā ir galvenā problēma. Visas uh, vielas, kas satur asbesta cementu, ir jālikvidē. Un to nevar izdarīt vienkārši uh, iestrādājot tās cementa masā. Jo var palikt šādas šķiedras arī gaisā, un nedrīkst aizmirst to, ka eh, vienkārši šo savienojumu izgāšana atkritumu izgāstuvēs nav nekāds risinājums. Ir jāizmanto vitrifikācijas process. Paldies, vārds eh, Karlam Šlīteram. Paldies, man ir pavisam īsts jautājums komisijas pārstāvim. Kad tiks sagatavots priekšlikums attiecībā uz eh, celtniecības nozari? Vairāk neviens nav pieteicies uzstāties, es varētu dot vārdu tagad komisijas pārstāvim Klausam Bērentam. Lūdzu. Paldies priekšstādātāji kungs. Vispirms vēlētos pateikties Sakonī kungam par to, ko viņš ir darījis pārskatot šo komisijas rezolūcijas projektu. Uh, Komisija nekad nav centusies maz vājināt pastāvošos aizliegumus un noteikums, un mēs pilnīgi atbalstām parlamenta mērķi panākt pilnīgu asbesta lietošanas aizliegumu. Un mūsu, pa, mūsu mērķis bija 30 gadu laikā pieņemto aizliegumu iestrādāšanu jaunās direktīvas tekstā, raidot e, jaunu juridisko regulējumu, kas būtu vienkāršāk piemērojams. Zakonī kunga minētais izņēmums par uh, e, asbestu izmantošanu diafragmās un elektrolīzes iekārtās tiks pārskatīts jau tika pārskatīts 2006.-2007. gadā, un attiecīgo uzņēmumu pārstāvi ir iesūtījuši komentāru šī, šai atkāpei. Jaunais priekšlikums nevājina pastāvošos noteikumus. Šeit ir mm, noteikts 2011. gads, tādēļ, ka mēs zinām, ka šie uzņēmumi strādā pie šā jautājuma un mēs atgriezīsimies pie tā 2011. gadā tālāk par asbestu saturošiem atkritumiem. Uzņēmumi e, ir snieguši informāciju par to, ka jebkādi atkritumi, kas rodas šajos uzņēmumos, ir pilnīgi denaturēti un ir pārveidoti stikla šķiedrā. Un mani es šos citus specifiskākos jautājumus pāradresēšu saviem kolēģiem vides direktorātā, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanas problēmām. Paldies! Es domāju, ka mēs tagad varētu pāriet pie balsošanas par mutisko jautājumu un rezolūcijas priekšlikumu. Nē, vēl vārds uh, Sakonikungam. Es tikai vēlējos uzsvērt vienu aspektu, ko bija palaidis garām savā iepriekšējā runā. Es nebūtu atbalstījis uh, izņēmumu noteikšanu sešos uzņēmumos dažādās Eiropas Savienības valstīs. Un Eh, it īpaši attiecībā uz pantiem, kuri atļauj pagaidām izmant, ražot un pārdot asbestu saturošas vielas pēc 2005. gada. Problēma ir tāda, ka Eiropā mēs šo situāciju pārvaldām diezgan labi attiecībā uz šo bīstamo materiālu, bet valstīs, kuras ražo, uh, asbestu, no kurām mēs importējam šo materiālu, situācija nav gluži tāda pati. Un tas ir tas, par ko runāja Muzakjo kungs, tā ir mūsu atbildība, kas mums ir jāapzinās. Es tikai vēlējos norādīt, ka jūs varbūt zināt, ka ir daži tehniski grozījumi rezolūcijas tekstā, vai jūs vēlaties, lai es par tiem jūs informēju tūlīt. Man šķiet, ka tie jau ir izdalīti politiskajām grupām. Patiesībā šeit ir runa par dažiem vārdiem, kas ir jāsvītro. If, uh, be... Es domāju, ka ja ir kāds uh, risinājums panākams komisijas līmenī, tad tas ir jādara tagad. Okay, yeah, I, I just clarify what you, what you, what you... Es tikai eh, precizēju, vai ir iespējams darīt to, ko jūs lūdzāt, es, un uh, izrādās, ka jā, ka mēs varam balsot par rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Boviskungs, jā, es tikai gribēju apstiprināt Gvidasa Koni teikto, mēs visi esam saņēmuši uh, nelielās izmaiņas, kas ir jāizdara rezolūcijā, mēs tās atbalstām un tādēļ pārējām, aicinu pāriet pie balsošanas. Labi. Uh, visi ir informēti, politiskās grupas ir saņēmuši grozījumu tekstu, tādēļ ir iespējams balsot par mutisko jautājumu, un pēc tam mēs balsosim arī par rezolūcijas priekšlikumu. Vai viss ir skaidrs? Tātad vispirms mēs balsosim. Vai mēs balsosim elektroniski? Nē, balsosim tāpat, kas par mutisko jautājumu. Lūdzu, liet rokas. Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts, atbalstīts. Kas atbalsta rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem? Balsosim elektroniski sekretariāts ieteica uh, noturēt elektronisku balsojumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 16 pār, 4 atturas, neviens nav pret. Liels paldies un apsveicu Kvido Sakonī. Gribu informēt par provizorisko grafiku. Plenāra sēdē iespējams šie jautājumi tiks izskatīti aprīļa otrajā pusē vai maijā. Nākošais ir 15. darba kārtības punkts. Tas ir ziņojums par mūsu komitejas delegācijas dalību 5. pasaules ūdens fórumā Stambulā. Tagad es gribētu dot vārdu delegācijas locekļiem, lai viņi mūs eh, informētu par eh, šo braucienu. Kristīna Gutjēres Kortīnes, vai jūs esat jau gatava mums pastāstīt? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir Eh, bijis eh, ļoti daudz informācijas medijos, un es pilnīgi nevaru piekrist bieži vien par to, kā kāds tiks sniegts vērtējums šim formam. Jo es gribētu uzdot jautājumu, kādēļ tad tas tika organizēts? Un eh, vai tas tiek vērtēts atkarībā no tajā izteiktajiem priekšlikumiem? Šajos forumos kurā, kuros piedalās uh, ANO, UNESCO un kurus uh, veido, eh, veido daudz organizācijas, kas strādā pie ūdens jautājumiem, eh, to mērķis gal galā ir uzsākt procesu, lai varētu uzlabot ūdens apgādes un ūdens vispār situācijas stāvokli eh, pilnīgi visām tautām, kas, pie, kas ir nospraudušas tūkstošgadus mērķus, un tajā pašā laikā varētu apmainīties ar iespējamajiem risinājumiem. Un tajā piedalā ir gan parlamentārās asamblejas ūdens jautājumus, no otras puses ir ministru tikšanās, kuri ir tie, e, kuri tad veido gala dokumentus. Mēs e, sagata, ieradāmies ar savu rezolūciju. Mūsu mērķis bija e, iekļaut ūdeni cilvēku tiesību sarakstā. Un visi e, žurnālisti atzīmē to, ka tā bija pilnīgi neveiksmi, jo šis jautājums netika atzīts. Un es gribētu darīt zināmu savas, darīt zināmu savas pārdomas. Kā, vai Eh, no visām valstīm ir tikai 29, kas atbalsta to, ka šis jautājums tiktu iekļauts cilvēktiesību sarakstā. Un visvairāk eh, pretestība izrādās, izrāda Kanāda, neraugoties uz to, ka mēs tā eh, centāmies, centāmies cīnīties pret to. Kāpēc tad Kanāda tā oponē? Jo, lai gan mūsu galvenais mērķis bija pierādīt to, ka tā ir viena no, eh, viena no cilvēka pamattiesībām. Tajā pašā laikā ir nosprausti, nosprausti daudz citu mērķi, kurus arī mēs varam e, sasniegt. Bet kāpēc Kanāda un arī citas valstis ir pret to, lai šis jautājums tiktu iekļaut cilvēktiesībās? Tāpēc, ka mēs nesam. E, nesam pie, pietieko, pietiekami izveidojuši tās koncepcijas, ko mēs iekļaujam cilvēktiesībās. Kanāda norāda, ja mēs uzskatām, ka cilvēktiesības ir piekļūt kvalitatīvam ūdenim, tad eh, ko, eh, ko tad eh, var darīt eh, kāda, kādas vietas, kāda ciemi iedzīvotāji, kur ir notikuši plūdi, kur ūdens tiek piesārņots, tad, tad tas nozīmē, ka tie var sūdzēties par savu cilvēku tiesību pārkāpumu. Eh, var tādā gadījumā pieprasīt no valstīm, kuras nav pietiekami strādājušas pie ūdens kvalitātes. Taču es redzu, ka, man, teiksim, manā, manā dzimtajā ciemā Spānijas Eh, Spānijas ziemeļos arī attīrīšanas stācijas netiek galā ar vidu. Un es domāju, ka neatkarīgi no tā, vai tas ir tik pieņemts vai, vai nav pieņemts kā princips, 80, 80 valstis, 80% valstis vēlas to pieņemt kā, eh, kā principu cilvēktiesībās, un mums pie tā ir jāstrādā un uz to jāuzstāj. Ir krietni vien vairāk. Otrkārt. E, vēl viena doma, ko ieviesa parlaments. Mūsu kopīgs mērķis arī bija norādīt, ka cilvēktiesības nav kāds tukšs apgalvojums. Ja tam līdzi neiet likumdošana, kur uzliek valstīm par pienākumu īstenot tādas direktīvas, kā piemēram ūdens direktīvu, un ja mēs to nevaram, nevaram īstenot, tad mēs nevaram runāt par cilvēku, eh, eh, cilvēktiesībām. Mums ir jāveido darbības paralēli visām deklarācijām, kuras dotu iespēju pilsoņiem būt aizsargātiem Tas nozīmē, tā būtu papildus likumdošanas eh, attīstība, veidojot infrastruktūras, veidojot citus pasākumus, lai šīs cilvēku tiesības varētu valstīs tikt īstenotas. Tādējādi es gribu pazīt eh, apgalvot, ka šī ir ļoti komplicēta un sarežģīta problēma, jo no vienas puses ir likumdošana, no otras puses ir atbildība, eh, tāpat arī princips, ka piesārņotājs maksā ir ārkārtīgi būtisks, to mēs varam attiecināt gan uz upju piesārņošanu, tai Taču mēs Eiropā piedāvājam ne tikai šādu risinājumu, bet arī likumdošanas paketi, kas ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu, lai varētu šo tīro ūdens apkārt organizēt. Bet tā tad. Tas bija tas vissvarīgākais debatējamais jautājums. Tāpat bija vēl citi jautājumi, kas bija ļoti nozīmīgi un kuru, kuru ziņā ir sākta kustība. Piemēram, eh, liels Eh, konflikts ar pārobežu ūdens apgādi. 60% eh, pasaules ūdens resursu, resursu ir valstis, kas, eh, ir upes, kas tek cauri vairākām valstīm. Uh, Un tādējādi ļoti bieži gadās tā, ka tas, ka tā valsts, kas ir eh, dzīvo augštecē, piesārņo ūdeni, un lejtecē ūdens ir daudz, eh, daudz piesārņotāks lejtecē. Mums ir līdzīga situācija ar Ispāniju un Portugālē, taču mums ir vienošanās ar Portugāli, mēs esam vienojušies, lai mēs varētu, lai mēs varētu savus ūdens resursus izmantot kopīgi. E, Turcija par šo jautājumu vispār neinteresējas, e, e, lai gan Turcija ir ļoti svarīgi, nozīmīgas problēmas un smagas problēmas ar kaimiņu valstīm, ar Irāku, ar, ir, ar Irānu. Taču tā kā organizētāji, taču Turcija bija organizētāji, un tāpēc šis temats tika atrā, atstāts prioritāšu liesgaļā. Tāpat arī es domāju, ka tāpat arī mēs Eh, runāsim par šiem jautājumiem šeit vēlāk, un es domāju, ka UNESCO darbs ir jāatzīmē šajā sakarā. Un jānorāda, ka eh, tādas eh, problēmas kā iespēju veidošana, infrastruktūra veidošana, sistēma veidošana un finansējums, kas arī ir ārkārtīgi nozīmīga problēma. Debats, kurās, kur, kurās mums bija ļoti nozīmīga loma, bija debats par publis, par valsts un privāto ūdeni. Uh, mēs mūsu rezolūcijā iekļāvām punktu, kurā ir norādīts, ka attiecībai starp eh, publisko un privāto īpašumu ir jābūt līdzsvarotai. Un šeit ir eh, divas, divas darbojušās personas - publiska eh, valsts un, un privātais sektors, un ļoti bieži mēs valsts sektorā vērojam aktīvu privātā sektora klātbūtni, kas ir jārespektē, un tas ir jāiekļauj mūsu rezolūcijā. Un par šo jautājumu varētu sīkāk un labāk runāt Roberto Musako, un es pilnīgi atbalstu, ka šis temats ir jāapspriež un jādebatē. Mēs to. Taču mūsu rezolūcijā tāpat ir norādīts arī tas, ka mēs nebūtu nevēlamies anulēt privāto īpašumu attiecībā pret valsts īpašumu. Un vēl viens temats, kas ir jāapspriež, kur mēs nemazāk varējām vienoties, bija E, koncepcija attiecībā uz solidaritāti un rūdens resursu kopīgu izmantošanu. Es atbalstu, ka mums ir vienmēr jāpatur spēkā šis solidaritātes, e, šī solidaritātes koncepcija, jo tā ir ārkārtīgi nozīmīga, e, nozīmīga problēma, nozīmīgs jautājums tām valstīm, caur kur ter ter teritorijām tek viena un tā pati upe. Piemēram, šeit ir jāpiemina Sīrija, Sīrija, citas valstis. Un šeit ir jāatzīmē tas princips, pie kura mums būtu jāpieturās. Un es domāju, ka visbeidzot lietas ir pavirzījušās uz priekšu, un tāpat arī mēs redzam, ka valstis aizvien vairāk mēģina nodrošināt ūdens kvalitātes e, problēmu. Tāpat arī ir tiesa, ka ar ar, ar ekonomisko krīzi, bija daudz mazāk, mazāk pārstāvību šajā fórumā. Un es domāju, ka visas šīs prasības ir jāuztur spēkā, ūdens ir jāatzīst kā, tiesība, kā cilvēktiesības, un jādomā par to, kā varētu šo cilvēktiesību koncepciju īstenot un kā valstīm rīkoties šādu apņemšanos parakstot. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies! Un Robert, Roberto eh, Mosaki, jums tiek dots vārds. Paldies, eh, Kristīna! mums jau sacīja vairākas, izstāstīja vairākas lietas un pilnīgi pareizi, un es gribu pateikties viņai par to, ka viņa ir vadījusi mūsu delegāciju. Es domāju, ka viņa ir paveicis lielisku darbu. Tāpat ir, ir vēl viens eh, ziņojums, ko es gribētu aicināt visus kolēģus izlasīt, jo tas ir ar ļoti interesantu pieredzi bija pārstāvētas. Daudzas valstis bija pārstāvēta pilsoniskā sabiedrība, piemēram, 150 Itālijas pilsoņi ieradās uz šo pasākumu. Viņi piedalījās pilsoniskās sabiedrības fórumā, kas notika nu, ārpus oficiālā fóruma, un es domāju, ka tādajādi mēs laiku nezaudējam. Katrā ziņā Kristīna sacīja tikko, ka gala rezultāts formā e, ne, nav uzskatāms par e, panākumu gūšanu. Vismaz arī to mēs varējām lasīt Itālijas presē un nebija deklarācija saskaņā, ar kuru ūdens e, tiktu atzīts par tiesību objektu. Mēs šobrīd esam 29 valstis, kuras pieprasa to, lai gan sākotnēji mēs bijām tikai 4 vai 5 pirmoreiz Meksikā. Taču problēma ir tā, ka ja mēs norādām, ka ūdens ir e, tiesību objekts, uz ūdeni ir tiesības, tad tas ir jā, jākonkretizē. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs piedalāmies fórumā, kurā ir brīvprātīgs dalības raksturs. Struktūras, kas tiek izveidotas, pat Jā, tas notiek zem ANO patronāžas, tomēr tas viss ir ar privātu raksturu un ar brīvprātīgu raksturu. E, nevajadzētu atkārtot 92. gada e, kļūdas, kad e, Rio tika organizēts trīs lielas konvencijas par klimatu, par bioloģisko daudzveidību un par pārtukš, tuksnešošanos, un nebija konvencijas ūdens jautājumos. Un tāpēc vajadzētu izmantot iespēju un um, un to izveidot šajā ūdens formā. Protams, izskanēja ļoti daudz kritikas, un arī darbs nebija pilnīgs, taču e, problēma ir tā, ka šim pasākumam nav tikpat liela rezonanse kā citām konvencijām. Taču savukārt cita pret, pretējā e gadījumā tas būtu, tas būtu pilnīgi konkretizējams un oficiāli, oficializējams jautājums ar Kyoto protokolu, ar ANO struktūru starpniecību un tāpat arī es gribētu pievienoties Kristīnas eh, sacītajam un, un pieprasīt, lai ūdens tiktu apspriests Kopenhāgenā klimata, eh, klimata eh, kontekstā. Un es kā Eh, mums norāda, ka ir ļoti cieša saikne starp klimata pārmaiņām un ūdeni, tāpēc tas ir jāapspriež Kopenhāgenā. Tālāk es gribu norādīt, ka ūdens ir jāiekļauj klimata diskusijās, un es domāju, ka ārpus jebkādas ideoloģijas pilnīgi nepie, noteikti ir nepieciešams protokols, kas būtu veltīts ūdenim, un mums ir nepieciešama oficiāla instance, kura varētu darboties tā, lai tad, kad tiek lēmums pieņemts, lai tas tiktu konkretizēts un lai tad, kad no vienas puses tiktu apgalvots, ka tās ir tiesības, tad šīs tiesības ir, šīs ļoti būtiskās tiesības jākonkretizē, jo bez ūdens nevar dzīvot un definēt ūdeni kā nepieciešamību atbilst arī šai situācijai, šai struktūras nesamībai, lai varētu, lai varētu e, mūsu e, vārdus pie, piepildīt ar konkrētu saturu. Un es aicinu jūs visus izlasīt sagatavoto ziņojumu. Paldies! Turpin priekšsādātājs. Un nākamais delegācijas e, locekla Sajala Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Es gribēju tikai papildināt to, ko sacīja kolēģi. Un es domāju, ka tā bija ļoti interesanta delegācija dalība un tikšanās un no divpusējie pasākumi, es domāju, ka arī mm, e, plašāks tikšanās bieži vien un tika gaidīts arī no parlamenta, lai tas varētu e, reaģēt vairākos aspe aspektos un arī tas izpaudās debatēs. Tāpat es vēlētos sacīt, ka mēs aizstāvējām to, kāda bija mūsu pozīcija re rezolūcijā. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments pievienojās E, citu parlamentu rezolūcijām, lai varētu definēt un noteikt tiesības uz ūdeni kā cilvēktiesības, protams, apzinoties to, ka, e, ka ļoti būtiska ir ministru, e, būtiskas ir ministru debats, taču mums kā parlamentiem bija skaidrs, skaidra šī pozīcija, un tas arī tika norādīts gala rezolūcijā. Un mēs eh, pieprasām, lai šis aspekts izpaustos pirmajā plānā, lai ūdens piekļuvu ūdenim eh, ir eh, jāpatur zem valsts kontrolas un jāveido ir pasākumu sērija, lai varētu atbalstīt eh, resursu, eh, resursu piešķiršanu un izmantošanu šī, eh, šī, šajā sakarā. Un es ceru, ka arī nākamajā sasaukumā tas paliks spēkā mūsu nozīmīgs uzdevums un arī mēs varētu uzklausīt gan ANO, gan UNESCO pārstāvjus, runājot par hidroloģiskajiem plāniem, par ūdens apsaimniekošanas plāniem, un jāapzinās, ka e, nākotnē varētu būt jāveido šādi globāli fórumi institucionālos ietvaros ūdens jautājumos, jo ir pilnīgi skaidrs un aktuāli tas, ka tad, kad šie jautājumi tiek identificēti, tad mums ir jāapzinās, ka tie ļoti bieži vien notiek privātas iniciatīvas ietvaros, bet e, pozitīvais iznākums būtu veidot tādu struktūru, kurā uh, šis globālais ūdens jautājums tiktu skatīts tādā daudz nozīmīgā, augstākā līmenī, kā piemēram ANO līmenī. Un arī, kā jau mēs esam norādījuši savā rezolūcijā, piekļuvu ūdenim, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Un, un klimata pārmaiņas un ūdens cieša, ciešā saistība savā starpā ir nenoliedzami svarīgs, un arī mēs šo jautājumus esam sprieduši gan ar Latīņu Amerikas, gan ar Āfrikas parlamentiem, kuri atbalsta šādu, šādu Eiropas parlamenta nostādi stiprināt stiprināt to lomu, kāda piemīt tiesībām uz ūdeni, un arī domāt pār ar tādu kā par, par tādu kā post-Kyoto, post-Kopenhāgenes periodu, kura kurā šie jautājumi tiktu risināt. Tāpat arī gribētu atzīmēt tos kontaktus, ko mēs varējām izveidoties un viedokļu apmaiņas, un arī gribu atzīmēt arī to, ka ekonomiskā un finanšu krīze ļoti spēcīgi ietekmē tos eh, uzņēmumus, kuri privite, privatizēja piekļuvi ūdenim pirms kādu laiku, piemēram, Britiem tas bija pirms 20 gadiem, un tas tika parādīts kā, kā ba, eh, satraucošs piemērs, un arī strādājošie norādīja Eiropas parlamentam nepieciešamību garantēt šīs tiesības pilsoņiem, eh, kā dažkārt tā, tādās krīzēs, kā piemēram pašreizējā, tie izrādās ļoti pil, nedrošā un konfliktējošā, konfliktu pilnu, pilnā situācijā. Un tāpat ir jāatzīst tas, ka ūdens ir sabiedrības īpašums un, un lēmēji iestādēm ir jādomā par to, kā tās rieģēs dažkārt pilnīgi privatizētās struktūrās. Lūk, Lūk, tas būtu lielos vilcienos tas, ko mēs, ko mēs piedzīvojam un ko mēs redzējām, ka eh, delegācija, es gribu to vēlreiz atkārtot, ka es gribu pateikties eh, it īpaši sekretariātam eh, pār to, kā tika organizēts mūsu darbs visās sanāksmēs. Paldies! Thank you very much indeed. Uh... Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Ja neviens vairs negrib izteikties, tad es gribētu pateikties Kristīnai Gutieres Kortinesai, Ajāla Senders kundzei un Masakio kungam par šo ļoti e, sva, nozīmīgu ziņojumu un dalību šajā svarīgajā formā. Un tagad es gribētu aicināt jūs pāriet pie pēdējā šī, šīs dienas darba kārtības punkta, kas ir. Jā, tas ir pēdējais darba kārtības punkts. Un tā ir prezentāciju par tā saucamo STOA, jeb zinātnisko un tehnoloģisko, tehnoloģisko iespēju novērtēšanu, un e, tā būs Doroteja Korbeta, kura mums to prezentēs. Lūdzu. Ehm, e, ehm, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Izteikšos ļoti īsi par šo jautājumu. Ir jau diezgan vēls Šī ir komitejas pēdējā sēde tās patreizējā sastāvā. Tie kolēģi, kas bija arī iepriekšējā sasaukumā, protams, asociēs stoā saīsinājumu ar Kinder Surprise šokolādēm bērniem. Iepriekšējā prezentācijā par zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanu, kas notika pirms kāda laika, es teicu, ka stoā jau ir izaugus no šī vecuma, kad eh, mēs runājām tikai par šokolādi, kas ir domāta bērniem. Šobrīd esam tādā attīstības brīdī, kad STOA ir varējusi uzsākt ļoti daudz veiksmīgus projektus. Daudz no tiem tieši saistās ar vides un sabiedrības veselības jautājumiem, kas ir šīs komitejas pārziņām. Es eh, negribētu detalizēt runāt par šiem jautājumiem, bet eh, iesaku visiem interesantiem šos ziņojumus sameklēt un izstudēt, ja tie jūs interesē. Stos ikgadējā pārskat ziņojumā ir īsts apraksts par ikvienu projektu. Šo ziņojumu jūs esat saņēmuši visi, un es pavisam īsi pastāstīšu par šo pārskatu. Ir veikt veselu virkni būtisku pētījumu pēdējo gadu laikā. Viens no fascinējošākiem tematiem ko es uh, esmu atklājis pateicoties stojai un viens no interesantākajiem ziņojumiem uh, šajā gada pārskatā uzdod tādu jautājumu. Kas notiek, savienojot dažādās tehnoloģijas, biotehnoloģiju, medicīniskās zinātnes pētījumus, informācijas tehnoloģijas, kādu labumu šāds te apvienojums varētu dot cilvēku sabiedrībai. Šis ziņojums ļoti interesants un mums bija ļoti labas debatas par to pirms divi ar pus gadiem pirmo reizi tika piedāvāta šāda te pieeja un secinājumi ir ļoti interesanti. Otrs tāds būtiskais panākums. Sto strādāja pie uh, antibiotiku rezistences jautājumiem. Visi šajā komitejā esošie deputāti zina, ka tā ir pretrunīga tēma, kas saistās ar daudzām problēmām. Daudzas dalību valstis eh, rūpējas par šo jautājumu un izskata to ne tikai attiecībā uz cilvēkiem, bet arī uz dzīvniekiem. Mums ir nepieciešams labas stratēģijas, lai eh, pārvarētu šo te antibiotika rezistences problēmu. Un to pārskatām mēs redzam dažas interesantas idejas. Vēl ir vesela virkni projektu, kur ir iesākti, bet nav pabeigti. Pirmkārt, pasaules cilvēku veselība, Runa ir par zāļu aģentūru pētniecības plāniem un par to, kā valstu iestādēm varētu būt lielāka ietekme uz šiem te zinātniski pētnieciskajiem plāniem, ko izvērš zāļu aģentūra zāļu ražotāji. Arī tā ir ļoti pretrunīga tēma, taču ļoti interesanti ir padomāt par to, ko politiķi varētu darīt, lai ietekmētu situāciju. Nu, piemēram, ko mēs varētu darīt, lai aizmirstās slimības, tās augtās aizmirstās slimības atkal nokļūt atpakaļ politiskajā darba kārtībā. Bez tam ir daži ļoti interesanti zināt, pētījumi par vidi, par uh, transporta attīstību. Mēs visi zinām ilgspējīgās enerģijas uh, mērķus un atjaunīgo resursu mērķus, kas ir uzstādīti Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam. Uh, to ļoti rūpīgi ir strādājis pie šiem jautājumiem un pārskatā jūs atradīsiet interesantu informāciju par šiem jautājumiem. Tieši to pašu varētu teikt arī par transporta tēmu. STO piedāvā veselu virkni interesantu ziņojumu, kuros ir izskatīti daži no lielākajiem izaicinājumiem. Tālāk. ir jautājums, kurš saucas cilvēku uzlabošana, cilvēku ķermeņa un smadzeņu uzlabošana. To var darīt izmantojot dažāda veida ārstniecības metodas, piemēram, medikamentus, implantus un tā tālāk. Te ir jautājumi, kas saistās ar ļoti svarīgiem ētiskiem aspektiem. Noteikti šie jautājumi nonāks politiskajā darba kārtībā stos darba rezultātā. Tālāk ir dažādi projekti attiecībā uz dzīvniekiem, dzīvnieku labturība, dzīvnieku barība, veselība, dzīvnieku izmantošana eksperimentos, informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošana klimata pārmaiņu apturēšanā. Ik viens no šiem tematiem ļoti aktuāls un interesants. Ar vārdu sākot, pēdējo gadu laikā to ir darījis ārkārtīgi labu darbu, un man patiešām ir bijis liels gods būt šajā to um, komandā. Es domāju, ka tas darbs, ko veids to nodaļa, ir ļoti kvalitatīvs darbs, un tās zināšanas, ko mēs esam ieguvuši darbības laikā, varētu būt strateģiski svarīgas šai komitejai un arī citām Eiropas parlamenta komitejām. Vai viss ir perfekti? Nu, negluži. Runājot par problēmām, varētu teikt, ka sto joprojām netiek izmantots tik daudz, kā to vajadzētu un varētu. Manuprāt, vi, šie zinātniskie jautājumi, tāpat arī attiecības ar parlamentu komitejām vēl nav optimāli attīstītas. Tās varētu uzlabot. Vides komitejas pārstāvju skaitams to nodaļā ir jābūt lielākam nekā līdz šim. Bet viss ir mūsu rokās. Mēs varam uzlabot attiecības ar to. Praksē tas nevienmēr ir tik viegli. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai visus to ziņojumu, kuros ir kaut kāda politiskā stīga, nu, piemēram, jautājumi par rezistenci pret antibiotiskām vielām, visi šie ziņojumi būtu jāprezentē attiecīgajā komitejā. Es ceru, ka arī vairāk deputātu apmeklēs ikgadējo lekciju, ko piedāvās to. Līdz šim ir bijušas ļoti interesantas lekcijas par uh, interesantām zinātniskām tēmām, bet apmeklētība bijusi ļoti zema. Nākotnē vajadzētu aktivizēt deputātu dalību. Šī ir pēdējā reize, kad es eh, uzstājos jūs priekšā, gribētu pateikties priekšsādātājiem par to, kā viņš ir strādājis komitejas priekšgalā pēdējo gadu laikā. Gribu pateikties visiem kolēģiem par sadarbību. Labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Uh, par to, ko es teicu, un arī par to nodaļas darbību kopumā. Paldies par uzmanību. Paldies, Korbējas kundze. Jums taisnība. Tas ir pēdējais jautājums darba kārtībā, ir vēl paredzēti arī citi jautājumi, un šī ir mūsu pēdējā sēde. Gribētu dot jums iespēju vēl izteikties. Ja kāds no jums gribētu kaut ko paziņot vai nu kolēģiem, vai Eiropas pilsoņiem, tad jūs šobrīd to varat izdarīt. Lūdzu, kolēģi, mums ir laiks šādiem negaidītiem paziņojumiem. yeah. No, no, no. Yeah. Yeah, I, I, It, it's, it's I just, I just... Es negribu jūs spīdzināt, gribēju tikai dot jums iespēju izteikties, ja vēlaties, jo mums ir ļoti daudz laika šodien pārsteigumu kārtā. Tiešām mēs ļoti saņēmāmies no rīta un arī šī sēde sākumā, un tad es gribēju jums dot tādu ārkārtas iespēju izteikties ārpus darba kārtības. Varbūt kādam ir kaut kas uz sirds un jūs vēlaties, lai tas paliek Eiropas parlamenta arhīvos un šīs komitejas atmiņā. Džons Bobs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Ja mēs tiešām nākam jau uz sēdes beigām, tad es domāju, tiešām šī ir lieliski iespēja atzīmēt to, ka NV ir strādājis labi ne tikai šajā sesijā un šogad, bet arī vispār šīs pastāvēšanas laikā, šī mandāta laikā. Paldies priekšsēdētāji jums par to, ka jūs mūs izvedāt sveiks un veselus līdz šī uh, sasaukuma beigām. Uh, jūs to darījāt tiešām ļoti prasmīgi un ļoti spēcīgi. Jūsu personība tiešām atstājas mums iespaidu. Uh, Jūs, uz jums, protams, arī tiek izdarīts spiediens gan da, jūsu valstī, tas var gadīties ar ikvienu no mums, bet es gribētu pateikties jums, arī sekretariātam, arī abiem vicepriekšsēdētājiem par to, ka viņi vadīja sēdes tad, kad priekšsēdētājs nebija klāt. And I, I, um... Since, so in a, in a sense, this is also, um... Un tā kā šī ir arī mana pēdējā sēde, iespējams, Eiropas parlamentā, nu, izņemot gadījumu, ja jūs gatavojaties man uzaicināt vēlāk citā statusā, es gribu paziņot, ka pēc desmit gadiem šajā parlamentā arī es izbeigšu darbību, un tāpēc gribētu pateikties kolēģiem par to, ka viņi bija tik labi kolēģi. Par to, ka viņi mūsu darbu veica konstruktīvi, bet arī ļoti patīkami. Kad es domāju par dažiem jautājumiem, par kuriem mēs lēmām, kā rīč vai klimata pārmaiņas vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tad man liekas, ka mēs esam atstājuši ļoti lielu mantojumu. Domāju, ka mēs kā komiteja esam tikuši ar tiem galā un gribu pateikties ikvienam, gan deputātiem, gan konsultantiem, gan asistentiem, kas sēž zāles aizmugurē, tulkiem, paldies visiem citiem, kas mums palīdzēja. Mums ir veseli sējumi, kurus varam nolikt sev uz galda priekšā kā darba rezultāti. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem jāpateicas par to, kas ir strādājuši varbūt aizkulisēs, un es to saku no visas sirds. Es gribētu novēlēt tiem kolēģiem, kas turpinās jaunāka, jaunajā sasaukumā, vēl veiksmi, tāpat arī veselību, laimi un daudz prieka jaunajā sasaukumā. Yeah, Jā, paldies. Paldies, Džon. Arī mani vislabākie novēlējumi gan tev, gan visiem citiem. Gido Sakonī vēlas kaut ko teikt. Adesso faccio io come prima ha fatto John Bowis. Priekšsēdētāji, es uh, darīšu tieši to pašu, ko Džons jau darīja. Es negribu, lai mēs visi sāktu raudāt, un tādēļ pārāk daudz nekomentēšu to, ko esam padarījuši. Tas būtu ļoti skumji. Taču joks pie malas, arī es Esmu ārkārtīgi gandarīts par paveikto darbu. Gribu pateikties visiem jums, visiem vadošiem politiķiem šeit, ieskaitot pašu priekšsēdi. Varbūt, ka jums nebija tik viegli uzņemties priekšsēdētāja amatu šī sasaukuma vidu. Jums nebija tas pārējais posms tik viegls. Taču, manuprāt, jūs pildījāt savus pienākumus ārkārtīgi veiksmīgi un vienlīdzīgi izturēties pret visiem. Mums bija ļoti sarežģīti jautājumi darba kārtībā reizēm. Reizēm man liekas, mēs būtu pelnījuši iekļūt Guinness grāmatā par to ātrumu, ar kādu pieņemam lēmumus. Paldies jums arī par diplomātiskajām iemaņām, kuras pielietojat priekšsēžu darbā. Pateicoties jums, mēs esam tik tālu nokļuvuši. Lielas paldies par lomu, ko uzņēmāties, un paldies visiem pārējiem kolēģiem, kas piedalījās. Paldies sekretariātam! Sekretariātam tiešām bija izšķiroša loma mūsu darbībā. Es domāju, ka mēs beigsim ātri šo sēdi. Varbūt mēs varētu kaut ko iedzert kopīgi. Gribētu pateikties draugiem un kolēģiem tulkiem, bez kuriem mēs nevarētu strādāt. Vismaz tāds cilvēks kā es nevarētu strādāt, ja nebūtu tulki, jo es, piemēram, angliski nevienu vārdu nesaprotu. Nē, tā nav taisnība. Dažus vārdus tomēr esmu apguvis. Zinu angliski tādus vārdus kā climate change vai vēl dažs cits, bet ja man būtu jāpasaka kaut kas sarežģīts tāds kā, piemēram, good evening, tad man būtu problēmas. Lielas paldies! Kris Dēvis vēlas runāt. Priekšsēdētāji pavisam īsi. Es gribētu pievienoties pateicības vārdiem eh, gan mūsu darbiniekiem, gan tūkiem, gan arī jums priekšsēdētāji personiski. Es zinu, ka jums pašam ir ļoti spēcīgs viedoklis dažādos jautājumos, reizēm jūs to arī esat izteicis. Man bija ārkārtīgi liels gandarījums par to, ka pēdējie divi ar pusgada laikā jūs nepievienojaties Karolēnai Džeksonai un nenomēlnojāt liberāļus savās runās. Domāju, ka jūs no savas puses ļoti eh, papulējāties būt godīgs, taisnīgs un vienmēr reprezentējāt šo komiteju parlamentā kā, priekšsēd, kā komitejas priekšsēdētājs un nereklamējāt savu politisko piedarību. Un es par to jums esmu ļoti pateicīgs. Paldies, Krisam. Karls Šlīter. Man jāsaka, ka no sākuma jūs mūs kā zaļos ļoti satraucāt, taču mums nebija taisnība. Jūs bijāt ārkārtīgi korekts, un mēs augstu vērtējam jūs kā komitejas priekšsādātāju. Džon Bovis, eh, tava runa bija lieliska, un es tev piekrītu. Hans Bloklands, pēc tam Dagmar Rotberente. Jā, priekšsēdētāji, paldies! Šī ir mana pēdējā sēde vidas komitejā pēc 15 gadiem, ko esmu pavadījis šeit un strādājis ar lielu prieku. Tad arī es gribētu kaut ko pateikt. Tāpat kā Gvido un Džons, arī es pametīšu šo komiteju. Gribētu teikt, ka pēdējie pieci gadi bija ārkārtīgi interesanti. Varbūt visinteresantākie no visiem 15 gadiem, ko pavadīju šeit. Mēs padarījām ļoti lielu darbu bija jāstrādā pie ļoti daudziem normatīviem aktiem. Manuprāt, šī komiteja strādāja ļoti sirsnīgi, padarīja ļoti labu darbu, un, kā Gvido teica, pēdējie divi ar pusgadi jūsu vadībā priekšsēdētāji deva man vairāk iespēju kaut ko darīt nekā iepriekš, un es to darīju ar prieku. Man patiks sadarboties ar jums un pārstāvēt komiteju tajos brīžos, kad jūs sēdējāt lidmašīnā un gaidījāt, ka tā aizies uz skrejceļu. Tādas bija manas iespējas reizēm, kuras es augstu novērtēju. Man bija liels prieks strādāt ar šo sekretariātu, protams, arī ar tulkiem, kas vienmēr mums palīdz, ar visiem citiem darbiniekiem, ar kolēģiem. Mēs vienmēr esam labi sadarbojušies. Bet es domāju, tas ir tipiski šajā komitejā Mēs visi smagi un cītīgi strādājam kopā, mēģinot uzlabot vidi un klimatu pasaulē, padarot to vidi, kurā dzīvojam, veselīgāku. Tas ir mūsu kopējais mērķis. Es vienmēr jutos kā daļa no šīs komandas. Ceru, ka man pārmērīgi nepietrūks visi kolēģi, bet patiesībā nepārvākšos uz dzīvi nekur tālu, tā kā vienmēr varēšu atnākt pie jums ciemās un paskatīties, kā jums klājas. Paldies Bloklanda kungam! Dagmar Rodbērent, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es parasti ļoti uzmanīgi ievēroju etiķeti, man nevajadzētu runāt pēc tam, kad ir izteicies koordinators, bet šodien es tomēr uh, atkāpšos no šīm normām. Paskatoties apkārt, es jūtos kā fosīlī nedaudz. 20 gadus jau esmu pavadījis Eiropas parlamentā. No šiem 20, 15 esmu bijis koordinātors šajā sanāksmē, šajā komitejā. Pēdējos 5 gadus šos pienākumus pārņem Gvido. Viņš to darīja lieliski. Es atgriezīšos nākamajā sasaukumā. Vācijas sistēmā tas ir paredzams. Es jau tagad zinu, ka tikšu atkal ievēlēta. Gribētu vispirms pateikties jums priekšsēdētāji. Nevienam nepatīk pārmaiņas, tā ir taisnība. Pirmajā šī sasaukuma posmā Karls Hainz Florences bija komitejas priekšsēdētājs. Mēs pieradām pie viņa, mums patika viņa vadības stils, un mēs negribējām, lai viņš zaudētu šo krēslu. Taisnība. Gvido par to izteicās ļoti atklāti, bet Man ir jāatzīst, jūs patiešām darījāt ļoti labu darbu, jūs bijāt ļoti godīgs, taisnīgs, caurskatāms, un man ļoti patika jūsu vadības stils. Es nevaru neko kritizēt, es varu jūs tikai slavēt, jo jūs to visu darījāt kopā ar komandu. Hubert kungs, visi citi palīdzēja. Bet tas nav vienīgais, kāpēc es gribēju izteikties. E, pasakos arī tulkiem, kurus ceru satikt arī nākamgad pēc jūlija. Bet pieteicos runāt tādēļ, ka mēs bieži vien strādājam ļoti cieši, bet nepazīstam cits citu. Dīvainā kārtā mēs nezinām arī par jums, vai jūs kandidēt nākamajās vēlēšanās. Par dažiem kolēģiem man nebija nejausmas, vai viņi vēlēsies. Gvido jau ļoti agrīnā stadijā man pateica, ka viņam esot citi projekti, viņa dzīvē ir daudz kas cits. Es varu viņu pilnīgi iedomāties staigājam pa kalniem ap Florenci. Iespējams, ka viņš paveiks arī kaut ko ļoti labu konstruktīvu. Es domāju, ka viņš būs lielisks Eiropas parlamenta pārstāvis ķīmisko vielu aģentūrā Helsinkos vai kaut kur citur. Viņš varētu daudz ko darīt. Viņš tagad uzliek to seju, kāda viņam parasti ir tādos brīžos, kad viņam kaut ko piedāvā. Par Džonu Bovisi arī es neuztraucos. Es zinu, ka viņam arī ir citas intereses, viņš darīs kaut ko citu. Daži no jums varbūt būs dzirdējuši, ka viena cilvēka dzīve, viens gads cilvēka dzīvē ir kā septiņu gadu suņu dzīvē. Es dažreiz domāju, interesanti, cik gadu vērta ir viena Eiropas parlamenta deputāta dzīve vienu gadu. Man liekas, ka vismaz kā divi parasti cilvēki eh, dzīves gadi. Daži kolēģi vakar teica, ka viņi nezin, ka atvalsts kundze nāks atpakaļ. Par dažiem es kaut ko zinu, par citiem nezinu. Es nezināju, ka Hans Bloklands neatgriezīsies nākamajā sasaukumā. To es uzzināju tikai šodien. Parlaments būs pavisam savādāks pēc vēlēšanām. Tas nebūs vieglāk es ļoti augstu vērtēju sadarbību ar jums kopā. Nevienmēr bija viegli, nevienmēr mūsu viedoklis sakrita, bet bija tāda savstarpēja sapratne, ka mēs vēlamies sasniegt kompromisu savā grupā un reizēm pat arī ar citām politiskām grupām. Un tieši tāpēc darbs šeit pēdējos gados bija tik patīkams. Man jūsu pietrūks. Es nesākšu tagad raudāt, bet man pietrūks jūsu klātbūtnes. Es nezināju, ka pulksten 6.30 mums būs atvadu pasākums, tādēļ es došos prom. Bet man ir viens lūgums. Visiem tiem, kas atgriezīsies nākamajā sasaukumā, būs diezgan liela ietekme. Jūs redzat, kā šeit notiek lietas, cik liela, kāda ir šī komiteja. Jūs ievērojāt to, kā dažādus jautājumus var integrēt, tik, cik grūti tos ir atdalīt vienu no otra. Viņi ir tā kā tāda mozaīka vai tā kā tāda puzle, kas, kur dažādas daļiņas saskarās. Paturiet to prātā, tad, kad jūs politiskajās grupās diskutēs ko, par komiteju struktūrām. Vides komiteja ar visu savu ietekmi un spēju sadarboties nevienmēr bija tā populārākā un mīlētākā komiteja politiskajās grupās. Koridoros mēs visi dzirdam dažādas baumas jau tagad. Uh, Šīs baumas nenāk no parlamenta draugiem vai no mūsu komitejas draugiem. Paturiet to prātā un mēģiniet saglabāt šo draudzīgo sadarbības garu, kādā strādājam šajā sasaukumā. Es uh, tiešām priecājos par tiem, kas um, dosies arī prom no šī parlamenta un, un baudīs dzīves citus aspektus. Paldies! Lielas paldies jums visiem! Paldies visiem komitejas locekļiem! Un nobeigumā gribētu vēl teikt pāris vārdus no sevis. Man pašam tā bija ļoti laba pieredze. Paldies jums visiem par sadarbību, par visām tām dienām, kad jūs man iemācījāt, kā vadīt vidas komiteju Eiropas parlamentā. Man ir kaut kāda politiskā pieredze, es biju novērotājs Eiropas parlamentā veselu gadu 2003. gadā, un tomēr Šī pieredze bija pavisam jauna. Kad es kļuvu par šīs komitejas viceprezidentu kopā ar Dagmaru Rotberendu, tad sākumā man likās, varbūt tas ir kā, tā ir karjeras virsotne. Pēc tam, kad man radās iespēja būt priekšsēdim šajā komitejā, es domāju, ka varbūt šī ir mans karjeras virsotne. Šis ir tāds postenis, kas liek man justies veiksmīgam reizēm. Reizēm ir arī nepatīkams izjūtas, reizēm ir pat katastrofas. Taču politiskajā karjerā un dzīvē tā gadās. Šīs izjūtas ir dažādas. Es mēģināšu šeit atgriezties katrā ziņā, centīšos darīt to, kas ir manos spēkos. Es nedomāju, ka man būs iespēja vēlreiz vadīt kādu komiteju Es esmu šeit nokļuvusi mans partijas iepriekšējās veiksmes dēļ. Katrā gadījumā var solīt, ja atgriezīšos Eiropas parlamentā, tad mēģināšu kļūt par šīs komitejas locekli un turpināt darbu šajā komitejā, sadarbojoties ar jums visiem. Lielas paldies jums! Ceru tikties ar jums šovakar! Un visbeidzot! Paldies Andresam Huberam un citiem darbiniekiem. Andres bija kā man sargeņģels no pašas pirmās dienas. Es nebūtu tāds priekšsēdētājs, kā jūs man šeit aprakstījāt, bez darbiniekiem, kas man ir palīdzējuši strādāt. Yeah. <laughs> Thanks, thanks to all of you. Thanks. Paldies jums visiem. So, we have We are going to have some, some, uh, some uh, provisional coordinators meeting. Godātie kolēģi, mums ir arī koordinātoru sēde. Jāpieņem daži tehniski lēmumi.